vēlāk. Nākamās debates ir par Gambiju. Ir vairāki rezolūcijas autori un pusotru minūti dodu vispirms Sebastija kungam. Muchísimas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri varam būt gandarīti, ka ir tik plašs atbalsts panākts šodien parlamentā. Cilvēktiesību situācija Gambijā, demokrātijas trūkums, vajāšanas risks, nelikumīga aizturēšana skār daudz šīs valsts iedzīvotājus, tāpēc, ka tie ir kritiski vai vienkārši atšķirīgi tādas kā LGBT grupas, un tāpēc parlamentam ir jāieņem skaidra denuncējoša nostāļa Mūsu prāts ir jāiet tālāk, un tāpēc ir būtiski, ka šī rezolūcija tiek virzīta tam, lai varētu rīkoties uz vietas, lai varētu nosodīt jebkādu cilvēktiesību pārkāpšanu. Tāpat arī ārkārtīgi būtiski ir iesaldēt jebkādu Eiropas atbalstu iesaldēt. Uh, eh, Džameha eh, režīmam. Tajā pašā laikā paturot spēkā humāno palīdzību, jo Gambijas tauta nedrīkst eh, ciet savu pārvaldītāju dēļ. No Gambijas iedomājieties, kā Eh, kāda ir šī eh, situācija šobrīd Gambijā, un mums ir jārīkojas tagad. Paldies, deputāts Korālu, paldies, priekšsēdētāju. Gambijā. Brutāls diktators ir gāzes demokrātiju. Kopš jam, Jakjā džamē nākšanas pie vāras valda korupcija, nabadzība un eh, valstī valda baiļu atmosfēra, tiek vajātā LGBT, vajātas LGBT grupas eh, tajā pašā laikā Gambijas prezidents eh, pozils fotogrāfiem kopā ar Baraku Obamu. Viņam nerūp žurnālistu eh, un citādi domājošo pazušana. Mēs aicinām ratificēt ANO konvenciju pret spīdzināšanu un pazemojošu izturēšanos. Mēs pieprasam veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārtrauktu diskrimināciju pret LGBT kopienu Priekšsēdētāji lūdz runātāju runāt mazliet lēnāk. Nākošais runātājs Demis Mākers. Paldies, priekšsēdētāji. Gambija visur pasaulē ar, savu, zinām, ar saulainu krastu zeme ir arī ar citu seju un Gambijas iedzīvotāji neuzdrīkstas runāt par politiku, viņi tikai klusiņām izsakās, ko par to domā. Slepenie dienesti sēja bailes iedzīvotāju vidū. Savukārt eh, prezidents Žamē vada savas dienas savā luksus apartamentā Pagājušajā gadā tā ir, gan bija izveidota par Islāma republiku, pārkāpjot valsts konstitūciju. Šis fakts mūsos vieš bažas. Šī nelielā Āfrikas valsts ir veltījusi daudz lielāku mūsu uzmanību, un brīvas vēlēšanas ir pirmais solis. Nākošais runātājs deputāts Pancērī. Paldies priekšsēdētāji. Gambijā valda uh, Eh, kli, eh, terora klimats. Eh, sas, pēc Frontex datiem sa, Gambija ir viena no tām valstīm, kur, no kuras iedzīvotāji visvairāk tiecas ierasties Eiropā. Uh, ir aizturēti un tiek vajāti gan žurnālisti, gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Patvarīgas aizturēšanas ir ikdiena, kā tāpat arī spīdzināšana un necilvēcīga izturēšanās. Mums ir jāsniedz valstī palīdzība, respektējot cilvēktiesības ir jāpieprasa valstī mainīt aizturēšanas apstākļus, grozīt, lozi, e, grozīt likumus, e, kas penalizē LGBT kopienu. Nākošais runātājs Senra Rodrīgas. Paldies priekšsēdētāji. Gambija ir Āfrikas viena no mazākajām un trūcīgākajām valstīm. E, nabadzība e, galvenokārt ir vērojama. Lauka apvidos visvairāk no nabadzības cieši sievietes un arī lauksaimnie sievietes. E, saražo ap 40% no lauksaimniecības produktiem. Tomēr e, sieviešu eh, loma lēmumu pieņemšanā ir praktiski nesoša. Eiropas Savienība eh, pārtrauca 2014. gadā 14,2 eh, miljonu dolāru palīdzību. Un šobrīd atbalsts tiks novirzīts procentu nomaksai. Pieprasām uh, Eh, Gambijas valdība pārtraukt re, represijas, respektēt cilvēktiesības, un arī Eiropas Savienībā ir jāstrādā, lai Gambijas tauta it īpaši sievietes varētu izkļūt no hroniskās nabadzības. Paldies! Vārds Dehovska kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Gambija nav vienīgā rietuma Āfrikas valsts, kur drošība un stabilitāte rada lielas problēmas. Situācija valstī vēl pasliktinās. Pamat cilvēktiesības tiek mīdītas kājām, it īpaši uh, ticības brīvība mēs runājam par patvaļīgām aizturēšanām, necilvēcīgu izturēšanos pret aizturētēm, viņu spīdzināšanu, ne, tiek nodrošināta arī uh, pulcēšanās brīvība. Tādēļ es pilnībā atbalstu Eiropas Savienības lēmumu samazināt finansiālo atbalstu Gambijai un tiek izdarīts spiediens uz Gambijas valdību, lai tā uzlabotu uh, situāciju valstī. Mums, protams, ir jāseko, kā valstī tiek respektētas cilvēktiesības, un mums ir jānodrošina arī tas, lai tiktu uzsākts dialogs ar opozīciju, jo cilvēktiesības tiek pakā, pastāvīgi pārkāptas, tādēļ jāveic uh, īpaši pasākumi, apturot mūsu finansiālo palīdzību. Paldies, Votmans kundzei vārds staat vol van tegenstellingen. Ik denk dat eh, heel veel collega's. Paldies. Eh, daudzi kolēģi jau eh, runāja par šo jautājumu, kā valstī tiek darīts viss, lai piesaistītu turistus un lai apspiestu savus iedzīvotājus. Šī ir ļoti trūcīga valsts, jauniešiem nav nekādu perspektīvu, viņi nevar atrast darbu un meklē labāku dzīvi citviet Uh, pavisam nesen cilvēki izmantoja savas tiesības uh, piedalīties miermīlīgā demonstrācijā, un šī demonstrācija tika uh, brutāli apspiesta. Uh, tika aizturēti uh, studentu aktīvisti, viņi tika spīdzināti, uh, tiek vajāti arī žurnālisti, un tādēļ mums ir jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību, ar Āfrikas Savienību. Mums Gambijā ir jārosina brīvs demokrātisks process, Eh, turisti, protams, eh, jūsmo par Gambiju, bet pašiem gambiešiem tās ir drīzāk murgs nekā laba dzīve. Paldies, Vēnskungs! Gambija ir viena no 15 nabadzīgākajām pasaules valstīm, un tā ir atkarīga no eh, starptautiskās palīdzības, arī no Eiropas Savienības sniegtās palīdzības. Tagad cilvēku tiesību pārkāpumu dēļ šī uh, palīdzība ir ievērojami samazināta. Tas nozīmē, ka daļai iedzīvotāji draud pat bats. Uh, decembra uh, vēlēšanās prezidents Džama cer tikt ievēlēts atkal jau piekto reizi šai amatā tiek vajāti opozīcijas pārstāvi, ir arestēti, spīdzināti žurnālisti, cilvēktiesību uh, aizstāvji un opozīcijas pārstāvji. Miermīlīgas demonstrācijas laikā Sarkandā notika pat traģiski gadījumi. Paldies, tagad vārds Mārtiņa kungam. Paldies! Manā vēlēšanu apgabalā dzīvo vairāk daudzi gambieši, kur ir bijuši spiesti bēgt no savas valsts. Jāsaka, Gambijā uzņem uh, vairāk, um, nodrošina vairāk um, migrantus nekā Sīrija. Um, un, uh, protams, absolūtie skaitļi varbūt nav lieli, bet rēķinot uz iedzīvotāju skaitu, šie skaitļi ir uh, satriecoši. 2014. gadā uh, tika samazinātas uh, palīdzība. Tagad mums ir jāuzsāk konsultācija saskaņā ar 95. pantu, uh, protestējot pret to, ka tika arestēti mierīgie, miermīlīgie demonstranti ir jāprasa, lai tiktu pārtraukta vardarbība un spīdzināšana. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība pārtrauks jau kādas attiecības. Mums ir jādod skaidrs signāls, jo tas ir brutāls režīms un citu valodu nesaprot. Paldies, bet ceras kundze. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, komisāri Jūrova, vēlos pateikties kolēģiem par sagatavoto ļoti pilnīgo steidzamības rezolūciju par Gambiju. Tomēr grūti ir ticēt, ka Eh, diktators, kurš ir priekš 20, 20 gadus jau pie varas, kurš draud eh, nocirst galvas eh, LGBT pārstāvjiem spēja valdīt šādā valstī, un es gribētu analizēt un aicināt pārdomāt, kādas iespējas mums Eiropas Savienībā ir palīdzēt šai valstī Gambijai, kas ir viena no 15 vistrūcīgākajām valstīm un viens no galveniem e, migrācijas avotiem - spīdzināšana, patvarīgā aizturēšana, visi šie apstākļi un, un citi aspekti to ir pārveidojuši par vienu no sekstūrismu paradīzēm. Šī gada prezidenta vēlēšanās būs iespējas tūkstošiem gambiešu iziet ielās, un mums Eiropas Savienībā ir jāizmanto visi rīki mūsu rīcībā, taiskaitā cilvēktiesību demokrātijas instrumentu, jānosūta vēlēšanu eh, novērošanas komisiju no Eiropas parlamenta. Paldies, nākošais runātājs Nimigī. Um, Es arī esmu ļoti nobežījusies par situāciju Gambijā. Pagājušajā mēnesī piedzīvojām mierīgus protestus, kas tika ar brutālu spēku apturēti, cilvēki tika aizturēti, spīdzināti, un viens no opozīcijas vadītājiem aizturējumā mira. Un tas viss notiek um, vispārējais cilvēktiesību pārkāpumu kontekstā. Tiek uh, vajāti žurnālisti, LGBTI personas Un es domāju, ka es atbilstīgi darboju, rīkojos tad, kad tā nobloķē daļu palīdzības, kas šai valstī tiek izmaksāta, jo tas saistīts ar cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesību aktiem, kas vērsti pret homoseksuālismu. Bet tā visa rezultātā situācija ir tāda, ka Gambijas varas iestādes uh, vispār pārtrauc kontaktus ar mūsu varas iestādēm un visas saites tiek pārgrieztas. Mums tomēr ir jāmēģina atbalstīt tie, kas cenšas sacelties pret šo režīmu Tāpat arī cieši jāstrādā ar Āfrikas Savienību. Manī rada bažas arī tas, ko tas nozīmē vēlēšanām, kas paredzētas decembrī. Šādā situācijā vai tiešām šīs vēlēšanas būs brīvas un godīgas? Nē, mums ir jāturpina mudināt Gambijas valdība, ratificēt attiecīgos tiesību aktus, runātā tiek pārtraukta. Paldies, tālāk brīvā mikrofona procedūra un uz vienu minūšu došu vārdu Polčaka kungam paní předsedající já se ztotožňuji se svojí předřečnicí. priekšsēdētāj paldies! Piekrītu tam, ko teica nu pat iepriekšējā runātāja. Mums patiešām ir jāatbalsta Āfrikas Savienība un, un jāatbalsta tie, tie konkrētie individi, kas opozīcijā šobrīd ir vadībā. Pat pēc noteiktajiem ierobežojumiem palīdzības resursos, ko es. Uh, paredzējusi Gambija, un te mēs runājam apmēram par 33 miljoniem dolāru. Es tik un tā ir lielākā palīdzības sniedzēja šai valstī. Un tāpēc es gribu vaicāt, vai tas ir pieņemam, ka mēs atbalstam um, valdību šādā valstī ar mm, tik un tā tik lielām summām. No 900 miljoniem dolāru, kas ir to uh, Eh, IKP, es domāju, 33 miljoni ir visai liela summa. Es nedomāju, ka mums vajadzētu atbildēt, atbalstīt valdību, kas rīkojas šit eh, tik nodevīgi, kas eh, vajā opozīciju un tam līdzīgi. Paldies, saka priekšādātāja. Tālāk Skēngas kundze uz vienu minūti. Grācijā, prezidente. Dopo... Priekšādātāja, paldies. Solos Andenga nāve ir novedus pie tā, ka mēs nedrīkstam vairs ilgāk mm, pieņemt nereaģēt uz šo vardarbību, ko īsteno militārie spēki un varas iestādes Gambijā šajā valstī. Un rezolūcijā tāpēc arī pasakām, ka ir gana. Gana ar uz naida kurinošām runām pietiek, um, ir jāizbeidz visas šīs cilvēku nolaupīšanas, cilvēku pazūd bez vēsts, um, tiek apsūdzēti viens otrs par valsts apvērsumiem un tam līdzīgi. Tā taču ir valsts, kas iespēja vēlēšanu urnām pēc, pār, pēc dažiem mēnešiem. Tas nav pieļaujami, tāpat laikā visa veida cilvēktiesības tiek bradāts ar kājām, tiek pastrādāta vardarbība pret LGBTI eh, kopienu. Ir jāiesteno arī Kotanu nolīguma saistības, un tieši tāpēc mums jāturpina runāt ar Gambijas valdību un jāpieprasa, lai tā uh, arī labo savu rīcību jābūt mērķiecībām sankcijām, arī, piemēram, liegumam izceļot no valsts un ieceļot Eiropas Savienībā. Paldies, tālāk Morais kungs. Paldies, priekšādātāji. Sistemātiski, saka Marijas kungs, cilvēktiesības tiek bradāts ar kājām Gambijā. Tas notiek, notiek ikdienas piedzīvojām nesen demonstrācijas galvaspilsētā. Eh, viņi izgāja ielās, lai pieprasītu godīgas vēlēšanas decembrī. Un eh, opozīcijas eh, līderis Sandengs šīs demonstrācijas laikā tika arestēts un pēc tam apcietinājumā mira. Uh, tam sekoja tālāki protesti un tālāk protestu apspiešana. Nu, Gambijā tas jāsaka nav nekas nepieredzēts. Tā ir viena no 15 budistu valstīm pasaulē un viena ceturtā daļa iedzīvotāju šai valstī cieš no pārtikas trūkuma un dzīvo milzīgā nabadzībā. Kopš 94. gada regulāri pazuduši dažādi politiski aktīvisti bez vēsts pārsvarā no tām grupām, kas kritizējušas valdību par cilvēktiesību pārkāpumiem. Es ir jādara kaut kas lietas labā. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Gambija ir viena no visnabadzīgākajām valstīm gan Āfrikā, gan pasaulē vispār. Viena trešā daļa no iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības sliekšņa par dolāru 25 centiem dienā tiek ierobežota izteiksmes brīvība, to pilnībā brutāli apspriež Jahijas Džamē režīms, saka Kastaldo kungs. Nu, viņš ir pie varas jau 20 gadus. Viņš turklāt nāk klajā ar tādām domām, ka varētu, var izrā, izrā, izārstēt teic ar dažāda veida tējām un zālītēm, eh, ne, nepieļaujot reālu ārstēšanu. Turklāt šajā valstī homoseksuālisms pasludināts par noziegumu, tiek pievērots nāvesots kādam, ja tas eh, tiek attiecīgi šādā aktā pieķerts. 2016. gadā policijas represijas ir pieaugušas vēl lielākā mērā, un tāpēc mums vajadzētu iesaldēt visu veidu palīdzību, kas tiek nosūtīta valstī, jo tā nenonāk cilvēku rokās, tā nonāk tikai prezidenta un viņa kliķas kabatās. Paldies tālāk, Renā Nokungs, pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām Eiropas Savienība nevar pieļaut to, ka cilvēku pilsoņu tiesības tiek miedītas kājām, bet vēl jau mazāk. Uh, Eh, pieļaut eh, spīdzināšanu eh, Gambijā vai citur. Prezidents, ja ne ir pārkāps konstitūciju, proklamējot Islām republiku un nosakot valsts reliģiju, tas nav akceptējami Eiropas Savienībai. Ir pilnīgi noteikti jāatbalsta demokrātiski e, centieni šajā valstī, kur ir mazāk nekā 2 miljoni iedzīvotāji, kuras jaunieši aizplūst no valsts un ir jāiesaldē palīdzība Gambijas valsts. Tas neizslēdz humanitāru raksturu intervences, e, kādas darbojas jau vairākus gadus. Ir jāatbalsta tauta, bet nekādā gadījumā ne diktators. Yes, paldies, un tālāk došu vārdu komisarai Joru vai lūdzu. Priekšādātāji, godātie deputāti, jā, nu dien. Situācija ar cilvēktiesībām Gambijā rada nopietnas bažas. It īpaši, ja runājam par runas brīvību, LGBTI cilvēku tiesībām, patvaļīgiem ārestiem, spīdzināšanu un turēšanu viennieku kamerās. Mēs visos Um, visos, vis, pie vis, visām iespējām, kad runājam ar Gambijas valdību, pieminam šos jautājumus. Šīs temats regulāri tiek iekļautas arī 8. panta politiskā dialoga darba kārtībā. Nesen šāds dialogs norisinājās 26. aprīlī Banģelā, tas notika. Cilvēktiesību jautājumi tika pieminēti arī 11. aprīlī, kad ārlietu ministrs no Gambijas noturēja sarunas ar augstiem ES pārstāvjiem Briselē. Nu, diemžēl politisko protestu vardarbīgu apstarp, ap, apspiešana 14. un 16. aprīlī vēl tikai tālāk um, apstiprināja mūsu bažas. Protestanti tika arestēti, daudz no viņiem, daudziem no viņiem tika nodadīts pāri, un viens no viņiem apcietinājumā mira. 37 cilvēki kopumā spēcīgās opozīcijas, spēcīgākās opozīcijas partijas vadītāji šobrīd joprojām atrodas cietumā un tiek apsūdī, apsūdzēti par tādām lietām kā konspirācija un uh, citi noziegumi. Tas rada nopietnas bažas, jo tas uh, protams, sasaistāms ar gaidāmajām vēlēšanām, prezidentu un parlamenta vēlēšanām, kas paredzētas šī gada decembrī. Un otras vēlēšanas nākamā gada aprīlī. Es ir nākus klajā ar paziņojumu, kurā tā pauž bāžas par vardarbīgo protestu apstiprināšanu un pieprasa izmeklēšanu. Mēs esam daļa no kopējās frontes, līdzīga veida paziņojumi nāca arī no ASV, ANO, Lielbritānijas kā arī dzen no ekonomikas, e, no, no ekovas un no Āfrikas cilvēktiesību komitejas. ANO, Āfrikas Savienība un ekovas ir nosūtījuši augsta līmeņa misiju uz Gambiju. Tas notika pagājušajā nedēļā. Tā atjaunoti aicina valdību respektēt runas brīvību, atjaunot pulcēšanās un politiskās līdzdarbības tiesības, pieļaujot to, ka notiek atbilstīgi tiesiskie procesi un tiek veikt izmeklēšana attiecībā uz opozīcijas līdera mm, noslapkavošanu. Nesen 8. panta politiskā dialoga mm, sarunās, kas notika Vanžulā 26. aprīlī, es tāpat pieminēju šo jautājumu par vardarbīgu protestu apspriešanu citu ar cilvēktiesībām saistītu bažu ietvaros. Uh, Saskaņā ar Gambijas par iestāžu teikto izmeklēšanu šobrīd notiek un tā rezultātos dalīsies ar ES. ES delegācija Gambijā turpina sekot līdzi situācijai ļoti uzmanīgi, turpina sazināties ar visām interesētajām pusēm, tāpat arī spēcīgi mudina Gambijas valdību sekot tiesiskumu principiem. Mēs domājam, ka ir ārkārtīgi svarīgi turpināt eh, sadarbību ar varas iestādēm, turpināt runāt ar viņiem, jo tas piedāvā labāko iespējamo platformu mūsu bāžu paušanai, un tā ir, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā varam censties mēģināt ietekmēt šo situāciju ar cilvēktiesībām Gambijā. Es joprojām ir apņemības pilna atbalstīt Gambijas iedzīvotājs, censties spēcināt demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu, tiesiskumu ievērošanu un ilgtspējīgas un ietvarošas sabiedrības veidošanu, kuras pamatā būtu Kotono nolīgums. Paldies! Thank you, Lies, paldies, komisārs Kunze, esam saņēmuši sešas rezolūcijas.